Mums ir šie jautājumi jārisina gan politiskā, gan sadarbības jomā ar mūsu Nigērijas partneriem. Paldies! Liels paldies, komisāra kungs! Pirms mēs pārējām pie nākošā darba posma, gribu teikt, ka kā, eh, kāds deputāts ir paudis viedoklī Uh, vēlēšanos runāt par procedūras jautājumiem, par to, ka nav piešķirts vārds brīvā mikrofona uh, debatēs, bet jāsaka, brīvā mikrofona procedūra piedāvā iespēju, bet ne garantijas visiem deputātiem uzstāties, tā kā mūsu laiks bija ierobežos, tad es piešķiru vārdu pieciem deputātiem. Tā ir mūsu parastā procedūra. Tagad mūsu priekšā ir Līdz ar to es eh, noslēdzu debatas par šo jautājumu, un tagad mēs pāriesim pie balsošanas. Nākamais darba kārtības punkts ir seši, balsojums par sešiem rezolūcijas projektiem par situāciju Džibutijā. Mēs balsosim par piecu politisko grupu kopīgi iesniegto rezolūcijas projektu. Un vispirms pirmais grozījums. balsosim par pirmo grozījumu. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Līdz ar to balsosim par rezolūcijas projektu kopumā. Kas ir par? Kas pret? Atturas pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par sešiem rezolūcijas projektiem par situāciju Nigērijā. Balsosim par piecu politisko grupu kopīgi iesniegto rezolūcijas projektu. Otrais grozījums Balsosim par otro grozījumu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums. Balsosim. Kas par? Pret. Atturas. Es ierosinu pārbaudīt uh, elektroniskā veidā, jo rezultāts nebija īsti skaidrs. Tātad balsojam elektroniski par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, dalītais balsojums par 18. punktu. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Noraidīta. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Tagad balsosim par rezolūcijas projektu kopumā. Um, personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Liels paldies! Odī, kungs, jūs vēlaties par procedūru runāt? Es tikai gribēju izteikt komentāru par vakardienas sēdes protokolu, kas mums ir izdalīts. Ceturtajā kār, darba kārtības punktā mums bija politiskās debats par īrijas prezidentūras re, rezultātiem un par daudzgadu finanšu schēmas vienošanos. Es runāju par 169. reglamenta pantu. Tātad šeit ir uh, runa par īrijas prezidentūras bilanci un daudzgadu finanšu schēmas apstiprināšanu, bet mēs balsojām par rezolūciju par politisko vienošanos par uh, daudzgadu finanšu schēmu. Es uh, domāju, ka varbūt vajadzētu izdarīt grozījumu procedūrā un nerunāt par uh, īrijas prezidentūras bilanci, bet gan par politisko vienošanos, uh, par daudzgadu finanšu schēmu, kas sniedzas, kas ir plašāks uh, jautājums un precīzāks formulējums. Es, mēs pieņemam zināšanai jūsu teikto un uh, mēs nodosim atbildīgajām personām jūsu uh, prasību. Priekšsarētāji pavisam īsi. Šī bija viena no skaistākajām plenāru sēdēm šai, manā mūžā, jo beidzot šeit Horvātijas karoks plīvo. Un es desmitiem gadu esmu strādājis pie tā vēl kā Otto von Habsburga līdzstrādnieks. Uh, Un tā kā šī ir pēdējā plenārsēde pirms vasaras pārtraukuma, vēlētos lūgt jums, parasti pateikties jums uh, un kolēģiem par darbu un pateikties par to, kā jūs esat vadījuši mūsu darba sēdes un lai visiem patīkam atpūta. Pa, paldies, tas bija ļoti patīkami, bet tas noteikti nebija uh, reglamenta jautājums. Jā, paldies. Šīs sanāksmes protokols būs pieejams nākamajā sēdē. Ja iebildumu nav, teksts par, teksti, par kuriem tika nobalsots, būs eh, nosūtīti, kas eh, nosūtīti atbildīgajām pusēm. Vēl vien